kungs, līdz ar to debatas ir noslēgtas. Un nākamo darbu sanāksim at, at, atsāksim rīt, balsošana notiks rīt. Tātad deviņos rīt no rīta sāksim atkal darbu.